diskusijas, kurās komitejās. Šis saraksts ir jūsu rīcībā, un ja līdz sēdes beigām netiks iesniegt nekādi iebildumi, tad uzskatīsim par spēkā esošu. Angelika Vērtmane ir paziņojusi, ka tagad viņa ir iestājusies Eiropas liberāļu un demokrātu grupā. Startautiskās tirzniecības komiteja ir pieņēmusi jaunu dokumentu saskaņā ar eh, reglamenta 216. panta 4. punktu un eh, šī prasība